Tiek atvēlēts laiks uz piecām minūtēm, lai izskaidrotu šos lūgumrakstus. No, mi dispiace, io mi chiamo Roberto Jonta, per questo non... Es atvainojos, mani sauc eh, Roberto Jonta. Es ceru, ka es varu turpināt runāt. Un šeit man ir rakstīts Renato Lelī. Tātad es Vēlos runāt par 57. lūgumu rakstu 2018. gads. Jūs iesniedzāt šo lūgumu rakstu kopā ar simts citiem parakstītājiem. Jā, taisnība. Vai ir klāti arī citi lūgumu rakstu iesniedzēji? Nē. Labi, tad eh, jums tiek atvēlētas piecas minūtes. Paldies! Es vēlētos pateikties lūgumrakstu komiteju par to, ka esat mani uzaicinājuši piedalīties Liels paldies arī visu pārējo vārdā, kas e, cīnās ar mani kopā. Es e, to saucu par cīņu, tāpēc, ka tā ir patiešām īsta cīņa mums ir jācīnās, lai vērstos pret šīm obligātajām vakcinācijām. Itālijā ir pārāk daudz vakcināciju, un tās diskriminē itāļu bērnus salīdzinājumā ar citiem Eiropas bērniem. Šīs vakcinācijas attiecas uz bērniem no 0 līdz 6 gadu vecumam, un ja viņi nav vakcinēti, tad viņiem neļauj doties uz nevienu mācību iestādi. Nekas eh, tam līdzīgs nenotiek nevienā citā Eiropas valstī, tātad bērniem tiek liekts pie, doties uz skolu. Es šeit vēlos jūs iepazīstināt ar ārsta Fabio Franki veikto pētījumu, kur viņš eh, runā par daudzām un atšķirīgām vakcīnām, tātad MRA un citām vakcīnām, kas iekļauj alumīniju un citus toksiskus metālus. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments ieņemtu skaidru nostāju šajā jautājumā saskaņā ar 6. Eh, pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Viena no Eiropas Savienības un arī parlamenta prioritātēm ir sagatavot m, mm, priekšrakstus, lai nodrošinātu visu Eiropas Savienības pilsoņu drošību un aizsardzību, tā skaitā arī Itālijas pilsoņu aizsardzību, un šī aizsardzība netiek nodrošināta dēļ šīm desmit papildu vakcīnām. Es eh, patiešām ceru, ka parlaments uzņemsies savus pienākumus. Šeit ir runa par bērnu veselību, par mūsu nākotnes veselību, kas ir ārkārtīgi nozīmīga, un tāpēc es uzskatu, ka šī cīņa ir svarīga arī Eiropas parlamentā. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Der blev i 2017 vedtaget en, en lov i Italien, der gør det lovpligtigt for børn i alderen 0. Itālijā ir pieņemti likumi, kas ir noteikuši, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam ir jābūt vakcinētiem, lai viņi varētu, varētu doties uz skolu, lai iegūtu izglītību. Pēdējā laikā ir izplatījies eh, masalu saslimšanas skaits, tāpēc daudzām valstīm ir nācies pārskatīt eh, savus likumus šajā jautājumā. Te ir runa, piemēram, par Franciju, Vāciju un arī Itāliju, kur ir spēkā obligāta bērnu vakcinācija. Itālijas tiesību akti šajā jomā ir likuši uzsākt debates Itālijā, un šīs dienas eh, lūgumrakstus varētu uzskatīt par daļu no šīm debatēm. Eiropas Savienībai ir ierožu, ierobežotas iespējas rīkoties, lai ietekmētu dalībvalstu pieņemtos veselības aprūpes noteikumus. Tieši dalībvalstu varas iestādes ir atbildīgas par vakcinācijas programmas noteikšanu. Kaut arī vakcinācija ir dalībvalstu kompetencē, Eiropas komisija atbalsta dalībvalstis, valstis vakcinācijas nozīmēšanā tādām slimībām, kuras var novērst ar vakcināciju. Eiropas komisija kopā ar dalību valstīm strādā pie tā, lai bērnu, bērni ar vakcināciju tiktu aptvērti pēc iespējas plašāk. Ko tad tieši dara Eiropas komisija? Mēs apmaināmies ar informāciju par vakcināciju. Tas eh, tiek darīts veselības drošības dēļ. Mums ir dažādi vakcinācijas projekti, un Eiropas Savienības veselības ministri ir pieņēmuši kopēju nostāju attiecībā uz tām slimībām, kuras var novērst ar vakcināciju. Esam izstrādājuši kapacitāti, lai apkopotu informāciju par uh, šīm slimībām un iespējamām vakcīnām. Vēlamies sabiedrību pēc iespējas labāk informēt un arī apmainīties ar paraugu praksi. 12. septembrī Eiropas uh, komisija un Pasaules veselības organizācija kopīgi organizēs konferenci par vakcināciju. Ņemot vērā konkrēto iesniegto lūgumrakstu 050 šērsvītra 2019, mēs vēlamies norādīt, ka mēs iestājāmies par stingriem noteikumiem attiecībā uz vakcināciju. Mēs uzskatām, ka ir jāveic ļoti striktas kontrolas pirms tiek piešķirtas tirgus atļaujas vakcīnu izplatīšanai. Paldies! Lielas paldies! Vai kāds vēlas izteikties no deputātu vidus? Kurš vēlas runāt? Lūdzu, Kirtons, Kirtons kundze. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī logumnieks iesniedzējiem par to, ka viņi ir ieradušies uz Eiropas parlamentu. Es eh, domāju, ka šie lūgumraksti ļoti labi attaino uztraucošas tendences, kas ir novērojamas visā Eiropā. Kā jau komisija ir norādījusi, vairākās dalību valstīs ir parādījušās slimības, kas agrāk tika uzskatītas par izskaustām. Varam, piemēram, palūkoties, kas notiek Lielbritānijā. Augustā pēc 230 masalu gadījumiem mēs zaudējām um, PVO statusu kā valsts, kurā vairs nav sastāvamas masalas. Un šīs masās ir parādījušās tikai tāpēc, ka cilvēki uzskata, ka vakcīnas nav drošas. Lielbritānijā debates par vakcināciju ir bijušas ļoti kaismīgas jau vairākus gadus. Tas eh, notiek eh, tāpēc, ka ir publicēti pētījumi, kurus vēlāk daudzi citi pētnieki ir atzinuši par nepieņemamiem. Ir ļoti daudz cilvēku, kas eh, ir tagad izslēgti no ārstu reģistra Lielbritānijā, bet viņi turpina ceļot pa pasauli un turpina izplatīt dezinformāciju par vakcīnu drošību un runāt par vakcīnām, kas ir paredzētas slimībām, kurām nevajadzētu būt endēmiskām tik labi attīstītās valstīs kā mūsējās. Šī joma ir ārkārtīgi problemātiska. Šajā jomā ir pārāk daudz eh, dezinformācijas un arī nepatiesu ziņu. Tiek runāts, piemēram, par medikamentu apstiprināšanu, par vakcīnu sastāvu, un tāpat arī tiek eh, izplatīts ļoti daudz informācijas, kas izmanto bērnu vecāku bailes. Šādā veidā uh, vecāki tiek iebiedēti. Neviens vecāks taču nevēlas eh, apdraudēt savus bērnus. Mēs, eh, kā politiķi un kā valsts eh, dienesti, esam, mums ir pienākums mēģināt vērsties pret šāda veida dezinformēšanu. Uh, Man ir patiešām žēl, ka es izsakos tik strikti, taču mums, kā politiķiem, vajadzētu to skaidri paust. Arī šeit, lūgumrakstu komitejā, kur pie mums ierodas eh, lūgumrakstiesniedzēji, lai paustu savas bažas. Man konkrēti uztraucoši šķiet tas, ka ļoti daudzās valstīs, ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē, tā skaitā arī ASV un vēl kaut kur ir kampaņas sociālajos mēdījos, kur tiek izmantotas nepatiesas ziņas, tiek veidoti mīti, tiek izplatītas um, iebiedējošas pasakas par vakcināciju. Tas nozīmē, ka mūsu sabiedrība sāk atkal ciest no slibībām, kas ir navējošas un kuras e, jau it kā bija izskaustas. Protams, vakcinācija ir dalībvalstu kompetencē. Tas attiecas uz visu veselības politiku. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit sākt apšaubīt ļoti striktos kritērijus, kas ir spēkā Eiropā attiecībā uz medikamentiem. Protams, ka mēs vienmēr varam paust savas bāžas, bet es uzskatu, ka mums Eiropā vajadzētu runāt par to, ka tirgu visiem medikamentiem un visām vakcīnām ir jābūt atbilstošiem un tiem ir jāizpilda daudzi un dažādi drošības standārti un kontroles. Mēs sūtam šos logumrakstus uz vides komiteju, uz Sabiedrības veselības komiteju, kur šie jautājumi tiek pētīti, balstoties uz to saturu, bet pēc tam mēs šos logumrakstus slēdzam. Es neuzskatu, ka mēs šeit, kā Eiropas parlaments, varētu vēl kaut ko darīt, balstoties uz iesniegtiem lūgumrakstiem. Uzskatu, ka mēs šādā veidā tikai turpināsim mm, atbalstīt dezinformācijas kampaņu, kas apdraud Eiropas un arī visas pasaules bērnus. Paldies! Gracias! Paldies, Jārkungs! Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende! Paldies, priekšādātāji! Jā, protams, arī gaisa spilvēnī automašīnās var būt bīstami, tomēr nevienam nenāk prātā ideja šos gaisa spilvenus pēkšņi raut ārā no mašīnām, jo šie gaisa spilveni taču var būt arī noderīgi zināmās situācijās. Mēs uzskatām, ka sabiedrības uh, ieguvums tomēr ir daudz lielāks. Es Kopumā varu pievienoties Kirtons Dārlingas teiktajam. Domāju, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgs vienots iekšējais tirgus, tāpat arī mums ir vajadzīgi eh, kopēji pieņemšanas kritēriji attiecībā uz medikamentiem. Ja kāda dalībvalsts piemēro citu vakcināciju eh, nekā blakus dalībvalstī, tas, protams, nevēro uzticēšanos. Uh, Mēs eh, nevaram rīkoties pilnīgi pretēji, bet tas arī atbilst manas kolēģis teiktajam. Mēs esam nodevuši šos lūgumrakstus atbildīgajām komitejām, un līdz ar to šos lūgumrakstus mēs varētu slēgt, jo galu galā tieši dalība valstis ir atbildīgas par šo tematu. Visu labāk harmonizēt Eiropas līmenī ir eh, ļoti prātīgi, jo īpaši šajā jautājumā. Li do due minūti al peticionārio. Per... Došu vārdu tagad lūguma rakstiesniedzējiem vēl uz divām minūtēm, lai jūs varētu atbildēt, jo neviens vairs komitejā nevēlas runāt. Paldies! Es vēlējos norādīt, ka manis iesniegtajos dokumentos jūsu varat iepazīties ar IFA jeb Itālijas farmaceitiskās asociācijas sagatavotiem dokumentiem. Te nav runa par kaut kādu traku ārstu, kas strādā savā privātu klīnikā. Te ir runa par Itālijas farmācijas aģentūru. Viņi ir izskatījuši ļoti lielu, uztraucoši lielu gadījumu skaitu. Domāju, ka tas viss tiek uh, novērtēts eh, par zemu. Tikko uzklausīja divus deputātus, kas izteicās, un viņi domā, ka tās ir viltus ziņas. Mēs eh, šeit runājam par bērnu veselību. Mums eh, ļoti bieži kaut ko stāsta, ko mums vajadzētu darīt, un, protams, mums nevajadzētu būt nevērīgiem. Galu galā šeit ir runa par mums pašu dārgāko par mūsu bērniem. Es domāju, ka arī šajā jomā vajadzētu strādāt vairāk, līdz šim nav paveikts pietiekami daudz. Lieliski! Tagad esam uzklausījuši lūgumrakstu iesniedzēju, tāpat arī esam uzklausījuši komisiju un arī deputātus. Un mans kā priekšādātājs lēmums būtu nosūtīt šos lūgumrakstus NV komitejai lai NV komiteja tos padziļināti izpētītu. Un līdz ar to mēs varētu slēgt šo lūgumrakstu izskatīšanu. Komiteja tātad tos ir uzklausījusi, un mēs vairāk nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo lūgumrakstu izskatīšanu. Vai jūs piekrītat? Lieliski! Liels paldies arī Itālijas lūgumrakstiesniedzējiem! Un tagad mēs varētu turpināt Mēs varētu pāriet pie nākamā lūguma rakstā, un to ir iesniedzis Polijas valsts piedarīgais. Un šeit ir runa par konteineru termināla izbūvi Natūra 2000 teritorijā Polijā. Diemžēl lūgumraksts iesniedzējs nevarēja ierasties, tāpēc uzreiz eh, dosim vārdu komisijas eh, pārstāvim Ogīnska kungām. Um, so that... Paldies, priekšādātāji. Tātad uh, šis lūgumraksts attiecas uz konteineru termināla izbūvi Švinušķas ostā uh, Polijas rietumos. Lūgumraksta iesniedzējs uztraucas par šī projekta ietekmi uz vīdī, tā skaitā uz Natura 2000 aizskaragātajām teritorijām, kā arī tas varētu ietekmēt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Saskaņā ar komisijas rīcībā esošo informāciju pašlaik projekts ir tikai konceptuālā stadijā, un atļauju piešķiršana vēl nav sākusies. Ja projekta virzītājs, kas ir ostas iestāde, nolems turpināt šo projektu, tad būs jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. Tas ietvers arī izvērtējumu par Natura 2000 teritorijām, un šeit ir paredzēta arī publiska konsultācija. Lūgmarks iesniedzējs tieši tad arī varēs paust savas bažas. Bez tam, ņemot vērā dalībvalsts tiesību aktus, konkrētos gadījumos indivīdiem var piešķirt lietas dalībnieka statusu, un viņi var piedalīties um, sanāksmēs. Šajā posmā komisija nav atklājusi Eiropas Savienības tiesību pārkāpumus šī projekta sakarībā. Tagad došu vārdu deputātiem. Lūdzu. Uh, the... Es uh, ceru, ka lūgumraksts iesniedzējs klausās šīs uh, diskusijas tiešsaistē, jo viņam nav bijusi iespēja ierasties uz sanāksmi. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties par to, ka mēģinat vērst mūsu uzmanību šo jautājumu jau agrīnā stadijā. Neskatoties uz komisijas secinājumiem, ka vēl tiesību pārkāpumi nav konstatēti, ir ļoti labi, ka mēs pievēršam uzmanību šādiem jautājumiem jau pašā sākumā. Latvijā bija līdzīgs projekts, kas arī tika eh, plānots Natura 2000 teritorijā. Un arī tā bija eh, konteineru termināla izbūve, ko veica osta. Šķiet, ka šādi projekti ir kļuvuši par epidēmiju. Mans ieteikums būtu atstāt šo lūgumrakstu atklātu mēs varam konstatēt, ka ietekmes uz vīdi izvērtējums vēl nav veikts, un iespējams, ka viņi mēģinās no tā izvairīties. Mēs esam jau pieredzējuši līdzīgus gadījumus. Tāpēc es uzskatu, ka būtu labi izsekot līdzi šim gadījumam. Mēs varbūt varētu aicināt komisiju vērsties pie polijas varas iestādēm, norādīt tām, ka ir jāpilda Eiropas Savienības direktīvas un ir jāievēro arī dalībvalstu likumi šajā jomā. Perfekto. Alguien... Lieliski, vai vēl kāds vēlas izteikties? Pēters Jārs. Jā, nu tikai kolēģiem kolēģi argumentēja, tas nav nepareizi. Nu, vai jāatstāja atvērtu, vai varam noslēgt šo lūgumu rakstu, tas ir arī vēl jautājums. Un es gribētu, lai komisija arī paraugās uz šo projektu, it īpaši to plānojot. Mēs jau no rīta par to diskutējām. Šeit ir uh, lielu projektu plānošanā zinām trūkumu, ne viss tiek ievērots. Tad, kad plānošana ir noslēgta un tad uh, sāk jau kaut ko būvēt, tad ir grūtāk mainīt situāciju. Tas ir pirmais lūgums, lai komisija plānošanas fāzē šo uh, projektu tuvāk uh, mm. uzrauga Un tad, ja tiek uh, redzēti kādi pārkāpumi, nu tad uh, var vēlreiz to skatīt. Nu vienkārši jautāju kolēģiem, vai tādēļ jāatstāja atvērt šī uh, lūgumraksta uh, kopa, vai uh, to var slēgt un uh, pārjautāt, uh, ja ir vēl kādi pārkāpumi. Nu tas ir tāds uh, jautājums. Un uh, lūgumraksta iesniedzējs Varbūt, ka mēs varētu kā kompromisu piedāvāt eh, atstāt eh, atvērtu vai pēc kāda laika atkal eh, pievērsties šim jautājumam un pārbaudīt. Nu, teiksim, plānošana varētu būt iespējama tādā ziņā, ka šis varētu būt tāds, tā kā, nu, tāds, tāds jautājums, pie kura atgriezīsimies pēc uh, kāda brīža atkal. Es domāju, ka mēs varētu piekrist tam, ka ši, šis lūgumraksts paliek atvērts. Labi. Nu, tad komisijas priekšlikums, vai drīzāk komitejas priekšlikums ir tāds, ka šis lūgumraksts paliek atvērts. Mēs nosūtīsim vēstuli Polijas pastāvīgai pārstāvniecībai un uh, norādīsim uz tiem jautājumiem, kādi ir ietverti šajā lūgumrakstā, un norādīsim uz to, ka mums ir zināmas bažas un ka Polijas parlaments 2019. gada augustā ir lēmis par šiem jautājumiem par konteineru ostas izbūvi. šajā teritorijā, kas ir norādīta. Un kā tautas partijas koordinators norādīja, mēs uzturēsim interesi un vēlreiz tam pievērsīsimies. Un varbūt kā arī komisiju lūksim sniegt aktualizētu informāciju. Jo, kā jau teicu, 2019. gada augustā Polijas parlaments ir pieņēmis likumu par šo jauto par terminālu turpmāki izbūvi. Tātad, ja piekrīt, tad turpināsim ar nākamo lūgumrakstu. Mēs esam labi pavirzījušies uz priekšu. Es domāju, ka tas, man, mans plānojums bija sākt šo jautājumu 15.25. Uh, Olivers Steiners ir viens no lūguma rakstiesniedzējiem. Vai viņš jau ir ieradies? Nē, liekas, nē. Tad nākamais lūgumraksts arī šeit neviens nav klāt. Los servicios de la Cámara me están diciendo que. Man saka, ka Štainer kungs priekšpusdienā teica, ka viņš nevarēs pēcpusdienā būt klāt, bet tā kā mēs visi esam šeit, tad varam izskatīt 2553 lūgumu rakstu Ludvigs Bilmājers iesniedzis par nano. Uh, daļiņām. Un tad 0663 Olivels Štainers iesniedz 2015. gadā par uh, filtrēšanas sistēmu mikroplastikas um, daļiņām ūdens pārstrādes uh, uh, iekārtās. Tāpat arī 0783 2015 kāda Vācijā dzīvojoša uh, pilsoņa iesniegums par uh, mikroplastika kosmētiskas līdzekļos un Olivera Steinera uh, iesniegums 0793 par mikroplastiku kosmētikas līdzekļos un higiēnas uh, produktos un uh, pēdējais lūguma raksts 0695 slīpsvītra 2018. To ir iesniedzis uh, Vācijas pilsonis par mikroplastikas daļiņām lauksaimniecības. Uh, mēslojumos un arī uh, lauksamniecības notekūdeņos. Tā kā lūgumraksta iesniedzēji nav šeit klāt, nedošu nevienam vārdu, bet došu vārdu komisijai. Lūdzu, komisijas pārstāvi. 2553 uh, lūgumrakstā sniegšu aktualizētu informāciju. Lūgumraksts ir par nanodaļiņām. Un nākamā, nākamais lūgrāks par mikroplastikas sadaļām. Jautājums ir par ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Komisija atbildi ir sniegusi 2016. gadā. Aktualizējot šos jautājumus, jāsaka par nanodaļiņām. Mēs to saucam par nanomateriāliem. materiāliem Tie ir materiāli, kuros ir ietverts ceniņas mazākas par 100 nanometriem. Tā ir definīcija nanomateriāliem. Un komisija ir jau 2012. gadā veikusi izvērtējumu, vai uh, regulējums ir atbilstošs un uh, noteikusi, ka pasākumu, kas uh, tiek. Uh, piedāvāti, tie ir adekvāti, bet ir nepieciešama zināma pielāgošana, runājot par nanomateriāliem, ķīmiskām vielām. Tā kā šie lūguma raksti ir tādi, uz kuriem jau ir sniegta atbilde, tad komisija ir vēl uh, piedāvājusi uh, tehniskos uh, pielāgojums pielikumiem, likumdošanas aktiem. Tas ir izdarīts, tie ir ļoti specifiski noteikumi, kas nodrošina to, ka riska novērtējumi, kas tiek veikti, kas ir uh, izgatavoti vai izmanto nano uh, daļiņas, uh, ka tas ir uh, atbilstoši likumdošanai izdarīts. 2018. gada regulējums ir pieņemts, tas ir pieņemts pagājušā gada decembrī. Un 2020. gada 1. decembrī, 1. janvārī stāsies spēkā. Un visi tie, kas reģistrēs ķīmiskas vielas, un to ir darījuši arī iespriest, šī visi šie jautājumi tiks pārskatīti, tas ietiks pārskatīti, un ja ir nanodaļiņas ietverts šo. Um, dosie daļās tāda specifiska informācija, kā jau minēts, tiks piemērota. Tas kopumā izmanto jau tos specifiskos pieprasījumus, kādi ir, piemēram, attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem. Un komisija var potenciālos riskus izsvert attiecībā uz nanomateriāliem. Un mēs pārskatīsim implementāciju rīč regulējumam pēc 2020. gada, rēģējot uz prasībām. Ja mēs tagad runājam par mikroplastikas daļiņām, kas ir mazākas nekā 5 nanometri un ietvert polimēros, Tad šis jautājums ir ļoti intensīvi skatīts Eiropas līmenī, diskusijas ir bijušas ļoti aktīvas, komisija ir jau vairākus gadus aktīvi darbojusies šajā jomā. Savācos informāciju lemjot par menedžmenta pasākumiem. Un es runāšu tikai par šiem menedžmenta jautājumiem. mikroplastikas daļiņas, kas ir ar nolūku ražotas. Vides izpratnē tā ir tikai daļa no mikroplastikas daļiņām, kas ir atrodama vidē un kas varētu ietekmēt vidi un cilvēkus. Mans kolēģis runās par mikroplastikas jautājumiem. Un uh, to rašanos bez iepriekšēja nodokļa, nomā, a, nodoma. 6000 e, tonu ir a, izmeši gadā, kas ir a, apzināti veikti. Plānošanas ierobežojumi ir tagad a, pieņemti Eiropas ķīmisko elementu aģentūra ir izstrādājusi dosie, par ko notiek atklātas diskusijas. Tās būs līdz 20. septembrim. Un papildus šim ierobežojumam dosie diskusijas notiek arī dažās, dažādās komitejās. Tiek veikts vidas novērtējums arī. Darbi tiek plānoti tā, ka līdz nākamajam gadam būs atzinumi no abām iesaistītajām institūcijām un komitejām, un tad, balstoties uz sniegto informāciju, komisija plāno piedāvāt ierobežojumus attiecībā uz apzināti uh, apzinātiem izmešiem ar mikroplastikas daļiņām. Dosie tiek izstrādāti balstoties uz zināšanām par mikroplastikas daļiņām un par to, cik daudz ir izmešu, kas nonāk dabā. Protams, ir dažas uh, jomas, kas uh, ir uh, skartas, un mēs redzam šeit arī ir uh, individuāli lūgumraksti. Nu, piemēram, arī uh, mēs uh, redzam jautājumus par mēslojumu un definīcija par mikro, mikroplastikas daļām tiek piemērota. Visi pieminētie sektori tiek skatīti atsevišķi, jo uh, ir jāraugās, vai ir iespējams uh, rast adekvātus aizvietotājus un cik tā tie ir pieejami un arī izmantojami. Runājot par kosmētikas precēm, mēslojumu, uh, auga aizsardzības līdzekļiem un citiem. Tātad um, daudz sektoru, uz kuriem šie ierobežojumi tiek attiecināti, un šis process uh, tieši pat labam arī turpinās. Uh, tagad došu vārdu kolēģiem, kas uh, runās par šiem apzināti ražotajiem vai apzināti um, esošiem izmešiem. Jā, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem un paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par a, šiem jautājumiem. Jūs zinat, ka 2018. gada janvārī tika a, iepazīstināts ar dokumentu, kurā it īpaši par mikroplastiku tika runāts un par šiem jautājumiem, kuros a, redzam problēmas un problēma izcelsme ir mikroplastikas lieta daļiņas. Mēs runājam šeit par uh, tiem produktiem, kas ir apzināti pievienoti. Mans kolēģis uh, runāja jau par uh, mikroplastikas daļām, kas apzināti ir pievienoti daļām, bet ir arī tādi, kas, uh, piemēram, tekstila jomā uh, un uh, riepu uh, ražošanā un citos rodas arī bez apzināti darbības pievienotas mikroplastikas uh, uh, frakcijas. Kā jau tiek norādīts lūgumrakstos, un tika norādīts iepriekš, komisija ir veikusi vairākus pasākums šajā jomā. Vienošanās ar rūpniecības pārstāvjiem tika sasniegta, organizējot vairākas sēdes ar tekstilu rūpniecības pārstāvjiem. Šī vienošanās jau tiek izmantota, lai veiktu monitoringu par mikroplastikas sadaļām tekstilu rūpniecībā. Un mēs strādājam pie standartizācijas pakalpojumiem, lai izstrādātu skaidrus eh, standarts par mikroplastmikas eh, izmešiem. Runājot eh, par ūdens un dzeramā ūdens likumdošanu, tad šeit varam teikt, ka nesen tika pieņemta pirmajā lasījumā procedūra kas paredz to, ka dalība valstis monitorēs noteiktus uh, noteiktos apstākļos mikroplastikas daļiņu klātbūtni ūdenī, dzeramajā ūdenī. Atsaucos arī uz atkritumu direktīvu, kurā esam ļoti skaidri norādījuši uz mikroplastikas jautājumiem tekstilu rūpniecībā un citās jomās. Un šajā uh, kontekstā jāsaka, ka process turpinās, un mēs uh, turpinām strādāt. Informēsim parlamentu un arī lūgumrakstu iesniedzējus par uh, to, kas tiek atklāts. Mēs atkla atbalstam arī pētniecību un zinātni vairāki projekti Eiropas Savienības līmenī ir atbalstīti, tādi kā mikroplastikas daļiņu jautājumi, lai kā lai novērš mikroplastikas um, izmešus un kā lai veido atkritumu apsaimniekošanas uh, plānus. Komisija domā par filtrēšanu un filtrē, filtrēšanas jautājumiem, kas uh, novērst mikroplastikas daļiņu nonākšanu. Uh, Uh, video novēršanu, uh, ka tie nonāk ūdeņos, bet komisija arī strādā pie, vēr, pie visas uh, ķēdes un, piemēram, arī pie notekūdeņu apstrādes. Jārunā šajā kontekstā arī par uh, izmaksām. Kas to sēdz un kā tiek iesaistīti citas uh, kompānijas, jeb uzņēmumi, kas uh, ražo mikroplastikas daļiņas. Nākamgad uh, mēs uh, pievērsīsimies vēl vairāk tehniskajiem risinājumiem šajā mikroplastikas daļiņu jomu izmalšošanas jomā. Tātad paldies, paldies uh, komisijai tagad uh, deputāti, lūdzu, kas vēlas izteicies. Salabas kungs. Jā, ļoti nozīmīgs jautājums. Bāžas ir pauduši vairāki pilsoņi. Un tieši tagad mēs redzam, ka situācija ir tāda, ka praktiski visas politiskās partijas vienojas viedoklī par to, ka mums ir jāveic pasākumi aizstāvot vidi, aizsargājot vidu. Tas plastikas jautājums ir ļoti nozīmīgs. Pilsoņi ir norūpējušies Tādēļ, eh, runājot par to, cik nozīmīgi ir šie jautājumi, es eh, iesaku organizēt uzklausīšanu 2020. gada sākumā. Jau no komisijas eh, pārstāvju dzirdējām, ka daudz kas tiek darīts, un kā arī septembrī būs daudz dažādi pasākumi domāt arī, lai uzlabotu. Um, atkritumu apsaimniekošanu un uh, domājot arī par otrreizējo uh, izmantošanu, piemēram, uh, konteineru uh, pārstrādi. Tāpat arī runājot, piemēram, par kosmētikas līdzekļiem un uh, uh, šķīdinātājiem un citiem, kuros ir uh, mikroplastikas daļiņas. Uh, mēs zinām, ka no, no uh, tekstilu precēm, piemēram, arī citiem tādiem kā cigarešu izmēģi un citiem a, mikroplastika nonāk a, dabā. Un mums ir jārunā par to, kā a, aizstāt mikroplastikas staniņas un, piemēram, kā rīkoties tajos gadījumos, kad aizstājēji vielas nav pieejamas. Komisija attiecīgi strādā. Un tā kā ir dažādi uh, Pievienoti elementi, tad um, dažkārt vienkārši plasmas uh, sadalās uh, mikroplasmas staļņās arī tādēļ, ka ir tik ļoti daudz, kas uh, ķemiski pievienots šīm vielām. Pie šiem jautājumiem tur izcināšanas arī ir jāpievien, jāpievēršas. Jārkungs. Kolēģis ļoti precīzi un pareizi runāja. Es to atbalstu un uh, uzklausīšanu, uh, ja mēs ar citām komitējām to varētu organizēt, tad es domāju, ka uh, Tas būtu liederīgi. Un šādi mēs varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Ja mēs kaut ko daram šeit lūgumrakstu komitejā, tad vienmēr pārstāv viedokli, ka arī atbilstošā komiteja vai būtu jāiesaista. Un es domāju, ka, nu, teiksim, arī labā ziņa tāda, ka lūgumrakstu iesniedzējiem mēs varam uh, sniegt informāciju, ka Eiropas līmenī pie šiem jautājumiem tiek strādāts un ka kustība ir ļoti aktīva. Tā tad arī redzēsim, ko veselības aizsardzības komitejas darbā, kā izmaiņas redzēsim. Paldies! Jā, paldies, labi. Un tad es gribētu piedāvāt. Atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu vai šo kopu atvērtu. Mēs esam uzklausījuši komisijas pārstāvis. Mēs gribētu vēl uh, no komisijas uh, saņemt informāciju un attiecībā uh, uz direktīvu izmaiņām, tāpat arī uz pilsētu notekūdiņiem un uh, nākotnes attīstības jautājumiem. Tāpat arī a, raudzīsimies, kā šī stratēģija kopumā tiek pielietota arī attiecībā uz noteiktiem uh, sintētiskiem materiāliem. Fanderlainas kundze aktīvi runāja par vienreizēju lietotiem plastmasas materiāliem. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, atstāsim to atvērtu. Un lūgums ir sakojuši uzklausīšanu organizēsim kopā ar NV komiteju, lai e, saturiski vēlreiz pievērstos šim jautājumam. Tātad tas ir jautājums un līdz ar to šī punkta izskatīšana ir noslēgta. Un tātad punkts numur 14. Taču esam pusstundu ātrāk nekā ir bijis plānots. Proti Um, šī iemesla dēļ arī lūguma raksta iesniedzējs vēl nav ieradies. Mm, tas Ilvs kungs, vai tomēr viņš ir klāta? Varbūt es varu jautāt jūsu viedokli. Varbūt kāds vēlas izteikties par šo jautājumu, to prezentēt kā nekā mēs tiekam uz priekšu, varbūt ir kāds, kas vēl nav izteicies, un pēc tam kāds sūdzēsies, ka mēs par ātri pabeidzām, nebija laika izteikties. Mums tomēr ir darba kārtība, eh, tur ir norādīti laiki, un līdz ar to deputāti arī zina apmēram, kad ir kura lūguma raksta izskatīšana paredzēta. Negrib nevienam tagad. Uh, traucēt izteikties. Vai pārtraucam sēdi un turpinām pulksten 15.55 vai turpinām? Lūgumrakstiesniedzējs jau neieradīsies. Klātesoši ir Konrādo Māta. Vai turpinām? Leonardo Maca. Labi. Bet attiecībā uz nākamo gan tad mums nāksies pagaidīt. Tad, tad skatām šo lūgumu rakstu numuru 349 2018. Tur iesniedzis Vācijas pilsonis. Ir runa par Idēnšmīda Mainz E, plasmasas e, izmantošana. E, tad 192, 2018 to ir iesniedzis arī Vācijas pilsonis, tur ir runa par izvairīšanos no plasmas atkritumiem, un 758, 2018, ko ir iesniedzis Britu pilsonis, kur ir runa par plasmasas ražošanu un aprites ekonomikas uzlabošanu. Lūgumraksties nedzējs jau mūs informēja, ka neieradīšoties. Tādēļ tagad dod vārdu Da Silvas kungam komisijas vārdā. Jā. Paldies, es gribētu arī pateikties lūgumrakstiesniedzējiem. Abos lūgumrakstos tiek prasīta Eiropas komisijas darbība. Lūgumrakstā 120, 191 ir teicis, ka attiecīgajam tiesību aktam nav pietiekoši skaidra, eh, tas nenosaka pietiekami skaidra regulējuma, bet mēs uzskatām, ka komisija ir uzparedzēta ceļo plasmas stratēģija, iezīmē vīziju plasmasas sektoram, kas varētu būt ilgspējīgāks, konkurētspējīgāks, un šeit dažādā veidā tiek eh, risināta šī eh, problēma par jūru piesārņojumu ar plasmasu. Um, ir jau spērti konkrēti soļi rīcībā attiecībā uz plasmasu, galvenokārt saistībā ar plasmasas piesārņojumu. Mēs atceramies um, jau šo ierobežojumu attiecībā uz mikroplastiku, ko jau pieminēja kolēģis, bet arī vienreizēs izmantošanas plasmasas ierobežojums. Uh, par kuriem arī jau godamie deputāti ir izteikušies. Šajā direktīvā ir noteikti ambiciozi mērķi dažādās jomās. Es, piemēram, minētu mērķus 90% eh, plasmas pudē līdz 2029. gadam eh, sakrāt, kā arī reciklētā satura eh, mm, palielināšanu par 20% līdz 2025. gadam un par 30% līdz 2030. gadam ambiciozi mērķi, bet daži produkti arī ir aiz, aizliegti, jo eksistē e, mazāk piesārņojoši neplastmasas e, risinājumi, alternatīvi risinājumi. Un tā nu mēs uzskatām, ka šī direktīva un plasmas stratēģijas implementācija ir ambicioza un uh, e, soļi pareizā virzienā. Arī plasmas stratēģijā mēs runājam par um, um mērķiem un ambiciozu mērķi nosakam trešajā punktā līdz 2025. gadam 10 miljonu tonu reciklētā uh, uh, plasmas jaunajos produktos mēs paredzam šī procedūra vēl turpinās. Uh, Aprītes plasmasas alianse e, e, e, piedāvājusi kompromisu, kā sasniegt šo reciklētās plasmasas mērķi, jo šī mērķa sasniegšana ir svarīga ne tikai ražotājiem un lai samazinātu CO2 izmešas, jo reciklēšana ir daudz labāka nekā jaunu produktu radīšana ar fosīliem degvielām, bet tas arī palīdzēs samazināt eh, plasmas atkritumu daudzumu. Jo, ja plasmasai būs vērtība, tad cilvēki to neizmetīs. Lūk, visi eh, pasākumi šo ambiciozo mērķu sasniegšanai, arī ambiciozi pasākumi, un mēs uzskatām, ka esam uz īstā ceļa, jo visā pasaulē uh, Eh, tagad jau Eiropas Savienības eh, piemērs šajā jomā tiek atdarināts. Daudzas valstis eh, gatavo vai ir jau pieņēmušas plasmasas stratēģijas, citas arī strādā ar pasākumiem vienreizējas izmantošanas plasmasai. Nu, piemēram, Kanāde, Kanāras premjeras ir uh, prezentējis eh, savus valsts priešlikumu attiecībā uz vienreizējās izmantošanas plasmas, eh, tieši atsaucoties uz Eiropas Savienības piemēru. Tā nu mēs varam laikam sacīt, ka esam tomēr eh, parādījuši piemēru, kam seko pasaule, citas valsts, citas institūcijas, seko mūsu piemēram par vienreizējās izmantošanas plasmasu. Um, paldies! Paldies, un tagad Konrāda Madza. Atvainojiet, tas nesat jūs? Es runāšu par 15. darba kārtības jautājumu. Eh, kā arī vienlaikus eh, runāšu par lūgumu rakstu 0758, tā kā mana intervence būs saistīta ar nākamajiem trim, eh, nākamajiem trim lūgumu rakstiem. Mm, mm, nu labi, tad eh, to eh, dosim jums vārdu attiecībā uz nākamo lūgumu rakstu. Ļoti labi. Piedodiet? Kāds komitejas deputāts vēlas izteikties par šo lūgumu rakstu varbūt? Jāra kungs. Vienīgais jautājums būtu, atstāt lūgumrakstu atklātu vai slēgto. No vienas puses mēs varētu teikt, ka no vienas puses ir pamatā izpildīta prasība, komisija tiešām jau pieminēja šos daudzos pasākumus, kas ir uzsākt šos soļus, ir šie mēģinājumi viss pat globāli eh, risinājumi rāst, tas arī būtu vislabākais. Tad mēs varam rīkoties vienādi vai otrādi, atstāt lūgumu rakstu atvērtu vai slēgto. Eh, priekšsēdus kundzi, nu jūs esat kā nekā, tad eh, galvenā šeit. Jā, es piekrītu kolēģim, daudz kas jau ir darīts eh, vai tiek gatavots, bet joprojām nepietiek runājot par klimatu un par plastmas samazinājumu. Nekad nav pietiekami. Nu, tā kā varbūt atstāt atvērtu tomēr. Nu jā, tad es piedāvāju tā, <clears throat> ņemot vērā arī E, komisijas piedāvātos pasākums pēdējo gadu gaitā, e, ilgspējīgai rīcībai attiecībā uz plasmas, un tad tālāk mēs gribam tomēr panākt ilgspējīgu resursu e, izmantošanu. Eiropas Savienība grib būt līdera šajā jomā, mums ir šis priešlikums, bet šo konkrēto lūgumu rakstu laikam tātad tomēr mēs varētu slēgt. Kā jums šķiet? Varam? Labi, slēdzam. Labi, nākamais līgumraksts. Lūgumraksts. Man tika teikts, ka lūgumraksta iesniedzējs esot klāt. 2013, eh, 2018 Alessandro Giovannetti, Itālijas pilsonis par eh, vienam materiālu izmantošanu eh, lielveikalu iepakojumam un Elena Mihaela Bledžēla, Rumānijas pilsona, par eh, plasmas iepakojumiem un to labāku izmantošanu. Giovanetti kungs eh, eh, lūguma raksta 10.13 iesniedzējs ir klāt, viņš ir laikam PowerPoint prezentāciju sagatavojis, bet jums ir 5 minūtes. Tajā ir jāiekļaus arī jūsu prezentācija, lūdzu. Dargā komisija, paldies, komiteja, paldies, ka pieņemāt manu lūgumrakstu. Mēs jau zinām, ka Eiropas Eh, savienība ir viens, viena no līderēm eh, vidas aizsardzības jomā eh, un ir tātad spērt jau ambiciozi soļi šajā jomā plasmas atkrituma samazināšanā. Bet ko vēl varam darīt, lai mazinātu atkritumu daudzumu un reciklēšanu veicinātu? Uzņēmumi piemēro es regulējumu savā izpratnē eh, iepakojums joprojām ir nopietns jautājums, te vēl var daudz darīt un ir daudz jādara. Tad es aicinu Eiropas iestādes pātrināt šo domāšanas izmaiņu un sāksim ar lieliem uzņēmiem. Ar iepakojumiem mēs varētu daudz ko darīt, izm, strādājot ar materiālu eh, vai eh, priekšmetu formām. Uh, ko var darīt, lai uh, efektīvāk izlietotu preces lielveikāru uh, eh, plauktos, piemēram. Mm instrukcijām ir jābūt vienotām visā Eiropā, eh, te jāsatur vienkārši saprotamas norādes eh, attiecībā uz reciklēšanu. Es nezinu, vai jūs tagad redzat eh, prezentācijas pirmo slaidu. Mēs ņemam par piemēru bērnu, bērniem domātās cepumus. Mums ir šīs iepakojuma kastes no Uh, papīra, tad ir plasmas kasta un tad atkal uh, papīrs un uh, atkal plasmas. Tātad daudzi iepakojumi, kas tiek izmesti. Mēs visi varam spriest katrs pa sevi, cik no šiem atriem ir nepieciešama, kas ir vidē draudzīgi, mums jārod risinājums. ir nepieciešama uh, labāka izpratne par materiāliem, pirms mēs tos izmetam. E, lūk, daži slikti piemēri iepakojumiem. Bieži tas ir tiešām neattaisnojami. E, piemēram, svaigu augļu iepakošana plasmasā. Tas ir neticami. Bet šeit ir vēl viens, eh, piemērs, divas dažādas pēta pudeles. Tas pats ūdens iepildīts, bet divi dažādi plasmasas eh, stiprumi un divas dažādas cenas. Tātad jautājums ir, vai mēs maksājam par produktu vai par iepakojumu. Es aicinu eh, manu lūgumrakstu pieņemt, lai pātrinātu procesu visās valstīs un samazinātu iepakojumu materiālus. Lūdzu, vienkāršosim Mums nav daudz laika palicis. Paldies! Paldies! Un tagad es vēlētos dot uh, vārdu komisijas pārstāvjiem. Leonardo Nācas kungs. Un tad mēs arī skatīsim otru lūgumu rakstu pie viena, tātad 82 2019, kas tika atlikta, kuras skatīšana tika atlikta, lai to varētu skatīt kopā ar šo lūgumu rakstu. Lūdzu, Mācas kungs. Jā, paldies. Mana intervence eh, ir par šīm trim lūgumrakstiem, tie skaitā pēdējo eh, iepriekšējā darbkārtības jautājumā. Paldies priekšsēdi, ka devāt man vārdu komisijas komentāri attiecībā uz šiem trim lūgumrakstiem. Tie ir saistīti ar izvairīšanos no nevajadzīga atkrituma radīšanas un nepieciešamību uzlabot eh, plasmasas iepakojumu eh, dizainu, eh, lai eh, eh kopumā labāk sargātu vidi. Eh, Kopumā es likumdošanā šīs problēmas ir jau diezgan labi risinātas. Eh, pamat iniciatīva šajā jomā, kas jau tikusi pieminēta arī attiecībā uz iepriekšējiem lūgumrakstiem, ir Eiropas stratēģija plastmasai aprites ekonomikā 2019. gada janvārī pieņemti. Attiecībā uz plastmasas iepakojumu stratēģijā ir noteikts mērķis, ka līdz 2030. gadam visas plastikas iepakojumi tirgu var tikt izmanto, ir jāvar m, mm, tikt izmantotiem vai reciklētiem e, izmaksa efektīvi. Šis mērķis ir jāsasniedz ar plašāku likumdošanas ietvaru Un galvenais tiesiskais ikstru, instruments ir uh, uh, iepakojuma atkrituma direktīva, eh, kurā ir noteikti mēķi, kā izvairīties un pasākumi, kā izvairīties no iepakojuma atkritumiem. Direktīva tika pārskatīta pagājuši gadu, mēs paaugstinājām reciklēšanas mēģis dažādiem materiāliem, īpaši arī plastmasai. Divkāršojam šo mērķi. Un attiecībā uz šiem lūgumrakstiem komisija arī tika uzdots izskatīt, vai varētu vēl stingrākas prasības noteikt attiecībā uz iepakojumu, kas tiek Eiropas Savienības tirgū izmantots. Mūs arī aicina noteikti stingrāks noteikums attiecībā uz dizainu, lai varētu iepakojumu izmantot atkārtoti un veicināt augsts kvalitātes reciklēšanu. Direktīvā prasības jau ir noteiktas, bet tiek atzīts, ka tās joprojām ir nepietiekamas, uh, lai uh, veicinātu reciklējumu iepakojumu izmantošanu. Tagad mēs no jauna izskatām kā šīs iepakojuma direktīvas eh, prasības varētu eh, vēl stingrākas tikt noteiktas. Uz šī darba pamata tad komisija pieņems lēmumu, eh, kā pārskatīt šīs esenciālās prasības un nāks klajā ar priekšlikumu līdz 2020. gada beigām. Viens no lūgumrakstiesniedzējiem arī atsauc uz nepieciešamību labāk uh, marķēt iepakojumu, lai patērētāji labāk saprast, kā e, to reciklēt. Šajā sakarā ir vērts atzīmēt, ka iepakojumu direktīva prasa dalībvalstīm gādāt, lai patērētājs saņemtu vajadzīgo informāciju par e, iepakojuma izmešanu, e, jeb reciklēšanu kā e, iepakojumu var nodot tātad atkārtotai apstrādēji, izmantošanai. Um, vēl viens svarīgs instruments, kas būtu jāpiemin, ja runājam par iepakojumu dizaina uzlabošanu nākotnē, un kas, mūsuprāt, drīz jau dos efektu, ir pēdējā atkrituma pamata direktīva, e, tās pārskatīšana Pārskatīšanas ietvaros tika noteikts uh, iepakojumu ražotājiem pienākums maksāt par iepakojuma uh, pārstrādi pēc šā, šī dzīves cikla beigās. Eh, līdz ar to tiek radīts stimuls uzlabot reciklējamību iepakojuma Un komisija e, tagad gatavo vadlīnijas dalību valstīm, e, kurās, kuram jābūt gatavām līdz gada beigām šajā kontekstā. Vēl viena iniciatīva, kas ir pat plašāka par iepakojumu, bet arī ir pieminama attiecībā uz iepakojuma reciklēšanu, e, cirkulārās, cirkulārā plastika alianse. Komisija to 2013. gada decembrī ir e, iedarbinājusi. E, E, tajā darbojas e, plastikas vērtības ķēdes e, uzņēmumi, kas tajā darbojas šajā vērtības ķēdē. Un viņi gatavo pat labēnu deklarāciju, kurā būtu iezīmēta vienā tā vīzija plasmasas aprīts uzlabošanai Eiropas savienībā. Tā skaitā arī attiecībā uz plasmas iepakojumu dizainu uzlabošanu. Mums ir eh, līgums ar eh, šo alianci eh, un komisijas pētījumu centru. Un atkal iet runa par to, kā varot uzlabot plasmas iepakojumu dizainu, lai tas turpmāk varētu labāk tikt reciklēts. Tātad es esmu runājis par vairākām aktivitātēm, kuras jau ir uzsāktas, lai politikas ietvaru padarītu vēl stimulējošu šāku attiecībā uz iepakojumu dizainu. Pūliņi tiks turpināti, īpaši eh, pārskatot eh, esošos, eh, esošās prasības plasmas iepakojumam. Kopumā vēlamies vēl vairāk stimulus radīt Eh, vidē draudzīgāka iepakojuma dizainam nākotnē. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad var izteikties komitejas deputāti. Agijus Salības kungs. Kā jau komisija norādīja, kaut arī ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, šī problēma tika risināta tikai daļējā veidā, un, protams, lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu to jūt. Uh, Mēs redzam, ka šajā atkrituma pārstrādes sektorā ir ļoti liels apjukums. Tieši tāpēc mans ieteikums būtu atstāt šo lūgumu rakstu atklātu un skatīt komitejā. Paldies! Thank you! Paldies, Evī kundze! Paldies, priekšādātāji! Es arī piekrītu kolēģiem. Es uzskatu, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu atstāt atklātu. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpat arī šeit tiek izgaismots temats, kas, manuprāt, būtu jāskata nepārtraukti. Mēs nedrīkstētu novērst uzmanību no šī jautājuma. Komisijas analīzēs ir norādīts, ka ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, un tuvāko mēnešu laikā tiks veikti nozīmīgi pasākumi, piemēram, iepakojuma un iepakojuma atkrituma direktīva, uh, Tāpat arī tiks paplašināta ražotāju atbildīguma programma. Tātad daudz, kas jau ir uzsākts, bet vēl nav pabeigts, un tieši tāpēc mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanības šim tematam. Vajadzētu nodrošināt, lai šis jautājums būtu prioritārs un paliktu mūsu darba kārtībā. Jautājums par plasmasu ir ļoti svarīgs, un tas uh, ir saistīts arī ar daudziem citiem pašlaik skatāmajiem tematiem. Eiropas Savienība ir līdere ļoti daudzos punktos, un mēs vēlētos, lai šie um, jautājumi tiktu risināti arī citās pasaules daļās. Mēs esam jau daudz ko paveikuši attiecībā uz plasmasas pudelēm, piemēram, bet vēl ar vien ir um, daudz darāmā citos uh, punktos, tāpēc es uzskatu, ka šo lūgumu rakstu arī atstāt klātu. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties no tautas partijas varbūt? Nē. Nu, tad es tā tagad varētu vēl piešķirt divas minūtes lūgumu rakstiesniedzējiem. Ja, protams, jūs vēlaties runāt. Jā, liels paldies! Es eh, saprotu, kā jau tika norādīts, ka uzsvars eh, uz šo jautājumu iespējams ir likts, bet eh, tas nav vienīgais no jautājumiem, kas mums ir jāskata. Es negaidīju, ka Beļģijā vispār nekas netiek pārstrādāts, piemēram, bāros netiek veikta atkritumu pārstrāde. Tas ir patiešām dīvaini. Es nesaprotu, kāpēc valstis neievēro Eiropas Savienības vadlīnijas. Es ceru, ka mēs drīz to atrisināsim. Priekšādātāja runā bez mikrofona. Ah, Tātad priekšsēdētāja priekšlikums būtu atstāt šo lūgumu rakstu atklātu. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis rezolūciju 2018. gada septembrī par Eiropas Savienības stratēģiju atkritumu un aprites ekonomikas jomā, un Tāpat arī komisija ir norādījusi, ka mums ir jāpārskata iepakojumu dizainu vadlīnijas. Šis jautājums ir nozīmīgs ļoti daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tieši šī iemesla dēļ mēs arī atstāsim šo lūgumrakstu atklātu. Turpināsim strādāt arī pie plasmasas stratēģijas, arī pie uh, eh, konkrētu plasmasas izstrādājumu ietekmes uz vīdi izvērtēšanu. Tāds būtu uh, prezidentūras lēmums. Ja jūs uh, piekrīta, tad mēs varētu pāriet pie nākamā punkta. Tātad 1024, 2018 un šo uh, lūgumrakstu ir iesniegusi Polijas valsts piedarīgā, un šis lūgumraksts attiecas uz medus bitēm. Lūgumraksts iesniedzēji nav varējis ierasties uz uh, sanāksmi, tāpēc uh, došu vārdu komisijai un izteiksies Denis Simonins. Paldies, priekšādātāji. Izteikšos franciski. Eiropas komisija attiecas uz vairākiem punktiem. Tātad šeit ir runa par vairāku komisijas dienestu atbildības sfērām un mēģināšu jums sniegt tādu kā kopsavilkumu. Ja runa par bitēm kā tādām, tad nav pieņemti nekādi konkrēti teksti. Protams, ir pieņemti dzīvnieku labturības noteikumi, bet tie vairāk attiecas uz mugurkalniekiem, tāpēc ka šeit mums ir tādi visnotaļ viennozīmīgi zinātniski atzinumi par to, kā rīkoties attiecībā šādiem dzīvniekiem, bet, ja runa par kukaiņiem, tad šeit vēl nav pieņemti konkrēti teksti, tāpēc eh, šis jautājums paliek dalībvalstu kompetencē. Tas būtu vispārīgs komentārs. Protams, ir arī vairāki konkrēti pasākumi, kas eh, pastāv citu eh, politiku ietveros, un galvenokārt šeit var pieminēt kopējo lauksaimniecības politiku. Tātad eh, pastāv iespēja gatavot nacionālos plānus biškopjiem, kas nozīmē arī to, kā var nodrošināt līdzvanansējumu dalībvalstu programmām, kas ir paredzētas bišu aizsardzībai. Protams, ka šeit ir paredzēti arī m, mm, dažādi pasākumi attiecībā uz bišu saglabāšanu un aizsardzību. Kā jau es minēju, šos nacionālos plānus līdzfinansē Eiropas Savienība. KLP ietveros eh, tādā horizontālā līmenī pastāv arī citi pasākumi, kas varētu palīdzēt aizsargāt bites. Proti, pirmā pīlāra ietveros, eh, zaļināšanas ietveros ir um, nodrošināta aizsardzība pļavām, tāpat arī tiek paredzēta biodaudzveidīguma aizsardzība. Ir vairāki pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt bišu uh, biotopu aizsardzību. Galvenokārt šeit uh, nav runa tikai par mājas bitēm, bet arī uz visiem kukaiņiem, un tātad tas ļauj nodrošināt šo kukaiņu aizsardzību. Protams, e, ir arī citi lauku uh, attīstības pasākumi, kas arī varētu nodrošināt aputeksnētāju kukaiņu aizsardzību. Vēl vēlējos norādīt, ka vides politikas ietveros pastāv programma jeb iniciatīva, kas tika pieņemta 2018. gada jūnijā par um, sauvaļas aputeksnētājiem. Šeit ir runa par tātad pasākumu, kas varbūt uh, neatiecas konkrēt uz mājas bitēm, bet netiešā veidā šīs pasākums tomēr var palīdzēt aizsargāt arī mājas bites. Tātad te ir runa par habitātu aizsardzību, par uh, vēršanos pret invazīvām sugām, un, protams, ir nodrošināta arī izpratnes veicināšana par apoteksnētāju kukaiņu nozīmi. Šeit ir runa par 30 dažādiem pasākumiem, kas tiek veikti šīs programmas ietveros. Sante ģenerāldirektorātā ir pieņemti vairāki pasākumi, kas attiecas uz dzīvnieku slimībām, konkrēti arī uz bišu slimībām. Šeit ir runa par uh, slimību ievazāšanu no citām teritorijām un tāpat arī par bišu apmaiņu starp dalību valstīm. Uh, Es mēģināju tā īsi iziet cauri visiem pasākumiem, ko veic Eiropas Savienība attiecībā uz mājas bitēm, kas attiecas arī uz sauvaļas apoteksnētāju kukaiņiem. Un, protams, galvenā kompetence tomēr gulstas uz dalību valstīm. Ja ir runa par kopējo lauksaimniecības politiku, ir iespējams, ka varētu pastiprināt dažādus pasākumus, kas ir paredzēti dalībvalstīs attiecībā uz bišu aizsardzību. Proti to varētu darīt zaļināšanas programmu ietvaros, kas ļauj mums nodrošināt arī dažādus pasākumus pilsoņu aizsardzībai. Paldies! Nu, no? De... Labi, tad tagad došu vārdu deputātiem, vai kāds no komitejas deputātiem vēlas runāt par šo jautājumu. Esam uzklausījuši esam izlasījuši lūgumrakstu, ko ir iesniegusi lūgumraks iesniedzēja, tāpat arī esam iepazinušies ar komisijas analīzi, kur ir norādīts, ka tādu konkrētu pasākumu nav, ir dažādu pasākumu kopums, bet eh, konkrētu pasākumu bitēm nav. Tāpat arī ņemot vērā nākotnes KLP varētu iekļaut eh, dažādus pasākumus bišu aizsardzībai. Uh, Mūsu priekšlikums būtu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Mēs varētu nosūtīt šo lūgumrakstu informācijai um, lauksaimniecības komitejai, un tāpat arī mēs varētu lūgt uh, lauksaimniecības komitejas atzinumu. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad mēs varētu pāriet uz nākamo lūgumrakstu. Un nākamais uh, lūgumraksts ir lūgumraksts, ko ir iesniedzis uh, Ismails Sančes Kastījo, lūgumraksts 0611-2018, un te ir runa par ASV piemēroto uh, mm, nodokli no Spānijas eksportētajām melnajām olīvām. Došu vārdu tagad lūgumraksts iesniedzējiem, viņam 5 minūtes, lai viņš varētu iepazīstināt ar savu uh, lūgumrakstu. La... Paldies, priekšādātāji. Sevīģas provincē olīvju nozare, tātad galda olīvju nozare nodrošina darbu 10 500 cilvēkiem. Šī nozare ļoti cieš un daudzus gadus šajā nozarē ir uh, jūtami dažādi ļoti nestabili darba apstākļi, un pašlaik mēs arī redzam, ka mums ir jācieš no eh, šīm muitas nodevām, ko ir piemērojis Trumps melnajām galda olīvēm. Eh, Tirzniecības kamēra ASV ir uzliekusi nodokļus šādām izvestajām precēm, un attiecībā uz melnajām olīvēm tas sasniedz 34,7%. Tas eh, nozīmē, ka uh, Spānijai ir ļoti kritušies ienākumi. Un, ja runa par uh, daudzumu, tad Spānija agrāk eksportēja 27,7 miljonus kilogramu, tagad tie ir 14 miljoni kilogramu. Un, protams, ja runa par uh, kopējo skaitu, tad eh, imports no Spānijas ir eh, samazinājies par 67%. Tātad te ir runa par ļoti lielu uh, izvesto olīvju daudzumu samazinājumu. Pamazām mēs pilnībā zaudēsim šo tirgu, tāpēc, ka eksports no citām valstīm, tādām kā Maroka un Ēģipte, kas pārdod olīvas ASV, ir pieaudzis par 75,5%, un to var eh, lēst eh, kā ļoti lielu daudzumu. Šie ASV piemērotie pasākumi attiecas ne tikai uz Spāniju, bet uz visu lauksaimniecības politiku, tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka visā uh, Eiropas Savienībā to var izjust. Varbūt um, Eiropas Savienība varētu lūgt PTO izskatītājs vai piemērotos pasākumus, visus pasākumus, ne tikai tos, kas attiecas uz olīvām. Šeit ir runa par tādu ļoti gāru un komplicētu procesu, un visa šī procesa laikā simtiem eh, darbinieku eh, mūsu Seviļas provincē ir tikuši atlaisti, un viņiem tagad nākas saskarties ar sekām. ASV valdība turpina teikt, ka e, kopējās lauksaimniecības politikas subsīdijas ir e, pretī PTO noteikumiem. Tas varētu būt bīstams precedents jebkurai citai valstī, kas mēģina konkurēt ar ASV produktiem. Un, e, protams, te ir runā par tādām nozarēm, kas saņem KLP subsīdijas. Uh, Mums vajadzētu cīnīties pret šīm muitas nodavām, ko ir piemērojusi ASV valdība melnajām olīvām. Trumpa administrācija rada milzīgu zaudējumu šai nozarei, un tas tiek darīts KLP dēļ. Vajadzētu uzskatīt, ka šis jauties, jautājums attiecas uz visu Eiropas Savienību. Galu galā olīvas, olīvu nozare ir daļa no lauksaimniecības nozares. Uh, Eiropas Savienībā. Šeit vajadzētu pieņemt uh, pasākumus tikpat striktāk un konkrētā veidā, kā agrāk tika darīts attiecībā uz tērauda vai alumīniju. Eiropas Savienībai vajadzētu sagatavot pasākumus, kas ļautu kompensēt uh, eh, olīvu nozarei nodarītos zaudējumus. Gal galā šo zaudējumus pašlaik uz saviem pleciem iznes tieši strādnieki. Šī ir nozare, kas rada kvalitatīvu produktu, un pašlaik šī nozare ļoti cieš. Mēs šeit runājam par ļoti daudzām um, darba vietām. Tie ir pat 2000 amatu, kas varētu tikt zaudēti tiešā vai netiešā veidā. Uh, Mēs redzam, ka ir vesels uzņēmumu loks, kas varētu ciest no Trumpa izvērstās politikas. Tātad te ir runa par etiķešu ražotājiem, par um, olīvju apstrādātājiem, transportētājiem. Tā skaitā arī ir um, inženieri, kas nodrošina dažāda veida darbus šiem uzņēmumiem. Ja šī problēma netiks atrisināta, tad mums vajadzētu uh, skatīt divpusējās attiecības ar šo valsti, ko vada Trumps. Tā izskaitā mēs varētu šeit runāt arī par militāro pusi. Piemēram, Andalūzijā ir divas amerikāņu bāzes, un uh, Morons bāze, piemēram, tieši balstās uz olīvju nozari. Paldies! Liels paldies Sančesa kungam, un tagad dosim vārdu uh, komisijas pārstāvjiem. Korda Dīmas kundze ir ieradusies pie mums un arī eh, Pavankungs. Vispirms tošu vārdu Korda Dīmas kundzei. Nē, Pavankungs vēlas runāt. Labi, nav nekāda problēma. Jā, liels paldies priekšādātāji. Liels paldies arī Īsmēla kungām, Īsmēla Sančesa kungām par jūsu izklāstu. Es eh, turpināšu jums atbildēt eh, angliski, tāpēc, ka ziņojums ir sagatavots šajā valodā. Liels paldies par iesniegto lūgumu rakstu. Šīs eh, lūgumu raksts tika iesniegts jau pirms pusotra gada. Mēs jau tikpat ilgu laiku par šiem jautājumiem spriežam arī Eiropas parlamentā. Es varu piekrist jums, un visa komisija arī piekrīt jūsu teiktajam. Mums ir jāsaprot, ka šie pasākumi ir jāskata kontekstā. Trumpa administrācija ir balstīta uz tirdzniecības uh, aizsardzības pasākumiem, kas attiecas ne tikai uz mums, bet arī uz citiem tirzniecības partneriem. Izmeklēšanas process, jāsaka atklāti, nebija viegls. Mani kolēģi treidi ģenerāla direktorātā, kas ir arī klāt, ir pieraduši veikt izmeklēšanas par šādiem tirzniecības pasākumiem, bet šis konkrētais gadījums bija ļoti sarešķīts. Amerikāņi ieradās ar milzīgiem informācijas apjomiem, un uh, viņu uzstādītie termiņi bija pilnīgi neiespējami. Mēs uh, sadarbojamies ar komisiju un arī ar uh, centrālajiem dienestiem Madridē, tāpat arī iesaistījām Andalūzijas reģionālo pašpārvaldi, sazinājāmies arī ar uzņēmumiem, bet neskatoties uz visiem ieguldītajiem pūliņiem, Trumpa administrācija nolēma tomēr uzlikt šos uh, um, uzlikt šo maksu. Es, eh, protams, nevēlos runāt tikai par to, ko mēs izdarījām komisijā. Mēs mēģinām šeit izmantot arī tirzniecības diplomātiju. Mums ir tirzniecības vēstnieks Vašingtonā, Eiropas Savienības vēstnieks, un viņš rakstīja oficiāls vēstules attiecīgajiem galvenajiem departamentiem un aicināja viņus pārdomāt šos pasākumus, un tāpat arī tika brīdināts par riskiem, kā jau jūs zināt, Eiropas Savienība nav vienīgā valsts pasaulē, kas nodrošina subsīdijas lauksaimniekiem. Arī ASV nodrošina šādas zaļās subsīdijas lauksaimniekiem. Tātad mēs redzējām, ka viņi īsnībā šauj sev kājā ar šādu veidu pasākumiem, neskatoties uz visu šo darbu, neskatoties uz tirdzniecības diplomātiju. Pat eh, komisārs Hogans tika iesaistīts uh, Viņš eh, zvanīja saviem partneriem ASV, lai apturētu šo procesu, bet neskatoties uz visu, mums tomēr neizdevās to apturēt. Protams, eh, šī nozare ļoti cieši, bet eh, tie nav tikai strādnieki, kas tagad cieši Andalūzijā. Te ir runa par visu kopējo lauksainsības politiku, kas tagad tiek apšaubīta izmeklēšanā ir iekļautas ļoti e, tādas e, jocīgas lietas, piemēram, zaļināšanas maksājumi vai arī e, kopējie maksājumi, arī to visu tagad varētu aplikt ar šīm nodevām. Tas varētu būt tāda vesela zemestrīce, tas varētu iedragāt mūsu kopējās lauksaimniecības politikas pīlārus. Tieši šī iemesla dēļ šis jautājums gan lauksaimniecības, gan tirsniecības ģenerāldirektorātiem, gan arī kolēģijai ir bijis galvenā prioritāte. Vēlos norādīt, ka jūs iepriekš pieminējāt, ka jūs vēlētos saņemt kompensāciju šai nozarei. Esam arī to papētījuši. Mēs rīkojāmies ļoti piesardzīgi, mēs saprotam, kā šī nozara ir cietusi. Jūs parādījāt, kā ir krities eksports, un mums tas viss bija skaidrs. Mēs saprotam, ka mums kaut kas būtu jādara. Mēs arī mēģinājām. Mēs zinām, ka Spānijas ražotāji ir zaudējuši ASV tirgu attiecībā uz melnajām olīvēm, zaļajām, ne tikai uz melnajām. Un mēs esam mēģinājuši ieviest pasākumus, lai veicinātu, ko mēs saucam um, par reklāmas aktivitātēm, par veicināšanas aktivitātēm. Tātad te ir runa par Eiropas komisijas eh, finansējumu 70-80% apmērā. Mēs eh, maksājam tātad par promocijas kampaņām, kas parasti tiek veiktas vienu vai divus gadus visos ASV tirgos. Tātad Spānijas ražotājiem ir jādod iespēja atrast alternatīvus tirgus eh, ārpus Eiropas vai arī Eiropā. Uh, Mēs esam aicinājuši Spānijas ražotājus pētīt arī lauku attīstības programmas. Kā jūs zinat, lauksaimniecības politikā ir divi pīlāri tad, tad tiešie maksājumi un lauku attīstība. Šeit pastāv iespēja atvērt, atklā, atvērt arī citas subsīdijas tieši šo lauku attīstības programmu ietveros. Mēs uh, Domājam arī par iespēju, ka šī nozare varētu saņemt palīdzību no de minimis. Mēs eh, rādzām, ka dalībvalstīm ir jānodrošina līdz 200 tūkstošiem eiro katram ražotājam, kas ir cietis, un tas ir jādara trīs fiskālo gadu laikā to neuzskata par valsts palīdzību. Tas nozīmē, ka Spānija varētu sniegt šādu palīdzību, pat nepaziņojot komisijai. Viņi to varētu darīt ļoti vienkāršā veidā. Viņiem šeit ir ļoti plašas manevrēšanas iespējas. Viņiem tātad nav pat jāprasa atļauja komisijai. Uh, Es, protams, saprotu, ka jau agrāk tika runāts par kompensāciju, un daudzi no jums domā par tā saucamajiem tirgus pasākumiem KLP ietveros, bet, diemžēl, esam papētījuši arī to, esam skatījušies, kāda iespēja pastāv ieviest šādus tirgus pasākumus un kompensācijas ražotājiem, bet mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības likumdošana ir ļoti skaidra. Tirgus pasākumi nozarē nevar tikt tā vienkārši ierosināti. Tie ir ļoti skaidri noteikti tiesību aktos. Šajā gadījumā, protams, bija reāla sekas spāņu ražotājiem, bet eh, likumā iekļautie nosacījumi mums neļauj piemērot kompensāciju tirgus pasākuma veidolā. Mēs, eh, protams, neapstājāmies tikai pie šāda veida palīdzības, proti promociju un tā tālāk. Mēs padomājām arī par PTO iespējām, un par to varbūt varētu labāk pastāstīt mani kolēģi Ēmija un Arkādijus, jo viņi ir no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. Jā, liels paldies, Sergio! Kā jau mans kolēģis no Agrī ģenerāldirektorāta norādīja, mēs eh, Izmeklēšanas laikā sadarbojāmies eh, ļoti cieši ar visiem eh, komisijas dienestiem, iesaistījām arī Spānijas varas iestādes. Diemžēl šīs nodevas jau ir piemērotas. Atbildot lūgumrakstam, mēs esam nosūtījuši šo savu lūgumu konsultācijām, un tas ir pirmais solis PTO strīdu izšķiršanā. Šīs konsultācijas jau ir notikušas, mūsu problēmas netika atrisinātas, un tāpēc esam uzsākuši nākamo posmu. Esam pieprasījuši PTO paneli. Tas tagad ir izveidots. Tas ir izveidošanas stadijā, un mēs ceram, ka tas sāks darboties pavisam drīz. Šī paneļa uzdevumi ir izskatīt ASV pasākumu atbilstīgumu un atbilstību PTO noteikumiem, un šeit mums parādās vairāki punkti. Uh, Vienu jau uzsvēra gan lūgumrakta iesniedzējs, gan arī mans kolēģis. Mēs uztraucamies par eh, tiešo maksājumu um, ietekmi. Mēs uzskatām, ka mēs nevaram šeit piemērot nekādas nodevas, jo šie maksājumi nav specifiski, nav konkrēti paredzēti kaut kam. Otrs jautājums, kas mums ir izaicinošs, ir ASV tiesība akti, balstoties uz kuriem uh, ASV piemēro nodeves. Te tiek uh, pieļauts, ka šīs subsīdijas nonāk no ražotājiem, vēlāk arī apstrādātājiem. Un šeit mēs pētījām subsīdiju likmi attiecībā uz vienu no iesaistītajiem uzņēmumiem. Uh, Lūguma rakstīsniedzējs arī uz to norādīja, šis process ir ļoti garš, tas var aizņemt pat gadu, taču mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgs gan spāņu ražotājiem, gan arī KLP kopumā. Paldies! Paldies! Tagad eh, došu vārdu uh, ar kādu jūs salīva. Strategy. That's all. So here... Tātad šeit mēs esam pieredzējuši vēl vienu protekcionisma tirdzniecības stratēģi no ASV puses. To jau labi izskaidroja lūguma ar tiesniedzējs. ASV pasākumi ir absolūti disproporcionāli. Šie pasākumi, kā jau tika norādīts eh, parlamenta 2018. gada marta rezolūcijā, varētu radīt eh, zaudējumus līdz pat uh, 700 miljonu apmērā šajā nozarē. Pats ļaunākais ir tas, ka tas varētu radīt arī ļoti bīstamu precedentu, kur ASV nodevas varētu ielikt pamatus arī citu PTO um, dalībnieču Mm, uzbrukumiem KLP politikai. Tas varētu ļoti smagi ietekmēt Eiropas Savienību un Eiropas Savienības lauksaimniecības modeli. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu pret to vērsties, vajadzētu darīt visu, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniecību un lauksaimniekus. Vienlaicīgi vajadzētu arī izskatīt pilnīgi visus ceļus, kādā veidā varētu nodrošināt kompensāciju lauksaimniekiem, kas ir tieši cietuši no šīs agresīvās tirdzniecības stratēģijas. Paldies! Tagad došu vārdu tautas partijas grupas pārstāvim Coido kungam. Lielas paldies priekšādātāji! Vispirms es vēlētos eh, pateikties logumrakstiesniedzējiem un arī komisijas eh, pārstāvjiem. Es eh, vēlētos norādīt tautas partijas grupas vārdā, ka mēs pilnībā piekrīst, piekrītam Uh, lūgumrakstu iesniedzējam. Mēs rādzām, ka šie um, Spānijas melnajām olīvām piemērotie tirdzniecības pasākumi ir ļoti kaitējoši šai nozarei. Uh, Spānija e, ir nodrošinājusi 21% no visām pasaulē saražotajām melnajām olīvām, un Andalūzija savukārt ir galvenā Spānijas ražotāja, jo šeit tiek saražotas 18% no Spānijas olīvām. Tātad e, ir runa par mm, Sevīļu, Kordovu un Kaseras pilsētām, kas nodrošina šo apjomu. Zaudējumi šogad tiek lēsti vēl lielākos apmēros nekā pagājušajā gadā, un mēs redzam, ka uh, tiek apdraudētas eh, desmit tūkstoši darba vietas, kas tieši vai netieši ir atkarīgas no olīvju eksporta. Bet eh, šeit nav runa tikai par apdraudējumu olīvu nozarei vai pat par apdraudējumu, kas attiecas tikai uz Spāniju. Šīs nodevas, ko ir piemērojusi ASV administrācija, apšauba visu subsīdiju schēmu, ko pārēc kopējā lauksaimniecības politika. Un PTO ir jau devusi savu akceptu šai politikai, tāpēc mēs varam minēt, ka tas ir tāds kā eksperiments, kas vēlāk tiks vērsts pret visu Eiropu. Es vēlētos pateikties Eiropas komisijai par tās sniegto palīdzību. Liels paldies arī par to, ka ir uzsākts process PTO un ir veikti arī citi pasākumi, lai nodrošinātu to, ka šīs nodevas vairs netiek piemērotas. Tautas partijas grupa uzskata, ka olīviju nozarē vajadzētu nodrošināt kompensāciju. Ir jāņem vērā, ka šī nozare ir ieguldījusi 5 miljonus eiro uh, dažādu pasākumu veikšanā, un mēs uh, nevaram pieļaut, ka uh, Eiropas olīvu nozarei tiek izdarīti šādi uzbrukumi, kas īstenībā ir uzbrukumi visai kopēja lauksaimniecības politikai. Lielas paldies! Um, Rodrīgas Skundze, Riņū grupa. Gracias, prezidentā. Sí, eh, ki... Paldies, priekšsēdājas kundze. Es gribētu atbalstīt šo uh, priekšlikumu, respektīvi es gribu teikt, ka es atbalstu lūgumrakstu un arī to, kādu nostāju komisija un arī komiteja ir ieņēmusi šajā konflikta situācijā. Es arī gribu lūgt, lai reakcija būtu skaidrāka un mēs plašāk iesaistītos. Kā jau tika uzsvērts, Spānija ir lielākā galda melno olīvu ražotāja. Andalūzija ir tirgus. Uh, nozīmīga daļa. Tur tiek ražots vairāk nekā 80% no melno galda olīvu. Un ASV valdība ir uh, aplikus tās ar uh, nepamatotām un neproporcionālām nodavām, kas uh, neatbilst uh, VTO noteikumiem. Šie noteikumi tiek pārkāpti. Un tāpat arī komisijas pārstāvji uh, to uh, uzsvēra un vairāk nekā pusotru uh, gadu ilgst šī situācija. Nav nekādu pierādījumu, ka Spānijas uh, imports kaut kā apdraudētu ASV ražotājus. Un man uh, jāsaka, ka nu, tas ir tāds politisks uh, lēmums, tas tā ir protekcionistiska lēmuma izpausme, un viņi vienkārši cīnās par uh, izmaiņām lauksaimniecības uh, tirgo. Šeit nav nekāda spektora uh, specifiski um, jautājumi. Tas nav jautājums par eksporta veicināšanu un par cenu, uz, kāds ir produktam. Uh, Tādēļ uh, arī uh, tie ir uh, PTO tā sauktajā zaļajā sadaļā, un tādēļ tās arī ir atļautas, jo uh, tas neietekmē starptautisko tirdzniecību. To, protams, zina arī ASV valdība un zina arī, kādi uh, ir secinājumi tai īpašai darba grupai, ko komisija sasauca. Secinājumi bija tādi, ka uh, šie pasākumi šīs. Uh, muitas nodavas var tikt apzīmētas kā nelegālas. Un tieši tādēļ ASV valdības nostāja jau no paša sākuma ir uh, kavējusi gan uh, darba grupas virsības priekšu, gan arī uh, PTO. lēmumu. Ir ļoti nozīmīgi, lai uh, mēs aktīvi rīkoties. Es pievienojos visam tam, kas šeit jau tika teikts. Komisijai ir uh, jācenšas uh, rast uh, risinājumu, lai piemērotu darba grupas uh, secinājumus, un šeit arī ir jārunā par kompensāciju. Jau tagad ir radies ļoti liels kaitējums. Un tāpat arī perspektīva par to jārunā. No ja situācija varētu uzlaboties. Bet nu, mēs runājam par jau pusotru gadu vecu vēsturi. Mūsu o, kopējā lauksaimniecības politika tiek apšaubīta, kopējas palīdzības sniegšanas mehānisms, un mums jārēģē arī tādā izpratnē, ka kaitējums jau ir nodarīts. Runa nav tikai par šo produktu, runa iet par daudziem ražotājiem, par daudziem tūkstošiem darba vietu. Uh, un runājam par daudzu ģimeņu iztiku, par uh, um, dzīvi lauku vidū, par melno galda olīvju ražošanu, jo tas šajā reģionā ir nozīmīgs uh, sektors izdzīvīšanā. Tagad Ferēra kundze. Paldies! Es a, esmu par to, lai šis lūgumraksts paliktu a, atvērts un domāju, ka lielākā daļa deputātu to atbalsta. Tas tiešām ir pasākums, kas ir ārkārtīgi ietekmējusi gan a, darba ņēmējus, gan vesela reģiona darbību un dzīvi, kas ir tiešām atkarīga no šī produkta. Un bez tam tas nav kaut kas tāds uh, tikai reģionāls, kā jau šeit tika uzsvērts. Mēs uh, runājam par to, ka Eiropas Savienības lauksaimniecība politika kopumā tiek apšaubīta. Un kamēr šis jautājums nav atrisināts, uh, nezinām, kā to varēs atrisināt. Mums jau tagad jārīkojas un tagad jāuzsver, ka ir nozīmīgi uzmanīgi sakot šim jautājumam un ir uz, jāraugās, lai būtu ļoti skaidrs laika plāns un lai nebūtu tā, ka cilvēki tiek atstāti bez uh, palīdzības, viņiem ir nepieciešama konkrēta palīdzība noteiktā laikā, un komisijai uh, par to ir arī jāparūpējas. Agilēras uh, kundze tagad. Jā, paldies. Es gribētu teikt uh, paldies lūgumraksta iesniedzējiem un uh, varu viņu arī sveikt. Un ir ļoti labi, ka mēs runājam par šo jautājumu. Tā ir situācija, kas ir uh, radusies uh, pēc šīs uh, muitas um, noteikuma uh, izmaiņu pieņemšanas. Situācija ir jau aptuveni divus gadus tāda. Uh, visas frakcijas šo jautājumu vērtē līdzīgi. To vēlreiz neuzsvēršu, neatgriezīšos pie tā, bet gan runāšu par to, ko dara komisija. Tātad, tad, kad tika nospraustas šīs muitas nodevas, tērauda un alumīnija jomā šis jautājums nebija tik ļoti jūtīgs jautājums. Varbūt, ka mēs nevaram īsti salīdzināt to, kā tas ietekmē olīvu ražotājs un tērauda un alumīnija ražotājs. Taču reģionālā izpratnē jāraugās, ka ietekme ir ārkārtīgi liela. Un tagad ir arī tāds riska faktors, ka jaunās muitas, kas ir nospraustas no ASV puses, maina visu. Arī Pasaules tirdzniecības organizācijas darbība bija sarežģīta jau sākumā to akceptēt. Un tā nav viss Spānijas un un Andalūzijas problēma, bet tā ir kopējās lauksaimniecības politikas problēma. Nu, pagāja arī tomēr laiks, kamēr to komisija atzina Bet tagad mēs runājam par uzņēmumiem un ļoti skaidri par to runājam. Vairāk nekā 50 gadus šie uzņēmumi jau ir, un uzņēmumi, kas jau vairāk nekā 50 gadus ASV tirgojas, tas taču nav vienkārši uh, nejaušība, ka uh, šie uzņēmumi ir kļuvuši par uh, mērķi, jo viņi ASV mm, ieņem ļoti nozīmīgu tirgus daļu un jau ilgi ASV darbojās, tieši tādēļ pret viņiem vērsās. Uh, Un vēl uh, ir uh, daudz jautājumu, kas tiek apšaubīti. Viņi dominēja tirgu šie uzņēmumi. Ar šīm uh, muitām viņi vienkārši ir uh, izspiesti no turgu. Un šāds bija Trumpa valdības mērķis. Mēs un komisija, jā, komisija tagad uh, PTO ir ierosinājusi šo jautājumu, tagad būs iesaistītas atdzilgas procedūras, Bet visas frakcijas atbalsta šī jautājuma risināšanu parlamentā. Tas ir ļoti labi. Mums ir jāpievērš šī jautājuma risināšanai, jāatstāj tas atvērts. Un tiešām, nu, kā lai saka, tas ir tā kā uh, ūdens uh, piliens uz uh, karstas kārda plāksnes. Mums ir jārūpējas par mūsu lauksaimniekiem, jāpalīdz viņiem. Ir ļoti nozīmīgi, lai tieši uh, palīdzība tiktu sniegtu konkrētiem uzņēmumiem, konkrētiem darba ņēmējiem, lai cilvēki nezaudētu darbu. Jo tirgus ASV bija galvenais noieta tirgus. Ir lielas sabiedrības, kas liela kooperatīva, kas ļoti cieši no šiem, uz, no šiem muitas pasākumiem Es domāju, ka mēs esam daudz ko darījuši, lai pārliecinātu komisiju, un ir ļoti labi, ka mēs vienbalsīgi visi atbalstam šo jautājumu. Paldies lūguma rakstu iesniedzējiem, paldies, ka šis jautājums tiek skatīts, un arī es domāju, ka šo uh, lūguma rakstu jāatstāja atvērtu. Mums aktīvi jārīkojas. Mums ir nepieciešams skaidrs atbalsts, un tas ir tikai taisnīgi. Paldies! Paldies, un pirms noslēguma došu vārdu divas minūtes lūguma rakstiesniedzējiem. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es redzu, ka komisija jau ir rīkojusies. Es gribētu arī teikt paldies visiem tiem, kas uzstājās. Arī paldies par uh, palīdzību, par kompensācijas uh, prasīšanu no komisijas puses. Um, Tik atzīts, ka tas vēl nav um, uh, bijis iespējams uh, noteikt visus uh, īstenošanas pasākumus. Un nozīmīgi ir, ka komisija ir parādījusi to, ka esam vilšies uh, par šo muitas piemērošanu. Esam ļoti gandarīti par atbalstu, par atbalstu, ko sniedz deputāti Jūs visi uzstājāties, līdz ar to ir ļoti skaidri, ka šajā jomā par šo jautājumu Eiropas parlamentā visi runā vienā balsī. Tādēļ arī no manas puses vēlreiz lūkšu, ka šī vienbalsīgā nostāja tiek pārvērsta um, darbos uh, aktīvā darbā ir nozīmīgi, lai šis, šis logumraksts paliktu atklāts un lai šis jautājums tiktu at, risināts. Mums ir nepieciešama solidaritāte vairāk nekā 10 tūkstoši strādājošiem ol melno olīvu ražošanā Andalūzijā. Paldies! Paldies Sančes kungam, paldies, ka ieradāties un paldies par jūsu lūgumrakstu. Mēs uzklausījām komisiju, mēs uzklausījām lūgumraksta iesniedzēju, mēs uzklausījām deputātus komitejām, redzam, ka mm, viedoklis ir vienbalsīgs par šo lūgumrakstu, tādēļ uh, piedāvāju atstāt šo lūgumrakstu atklātu. Un vēl sirsnīgs paldies lūgumrakstu komitejas vārdā komisijai par labo darbu, atbalstu un par atbalstu Spānijas olivražošanas sektoram, kā arī par a, to, kā aizstāvot kopējo lauksaimniecības politiku. Mums tiešām ļoti cieši jāraugās un jāsako, kāda ir šī jautājuma attīstība arī Pasaules tirdzniecības organizācijā. Nu, šie procesi ir tiešām ļoti lēni un apjomīgi, bet mums jāuzsver, ka mums ir nepieciešama pilna informācija un mums jāzina, kā lietas attīstās. Šis PTO pieprasījums mums. Uh, jāzina, kāda palīdzība tiek plānota un sniegta. Mēs jau runājam, ka risks pastāv attiecībā uz Spānijas sektoru, bet ne tikai arī visu kopējā lauksaimniecības politika tiek apdraudēta. Mēs šo lūgumrakstu atstājam atvērtu. Labi. Tad vēl nākamais pieteikums ir, man ir jādodas uz balsošanu citā komitejā. Ā, nē, komit... balsojums jau ir noslēgts. Un tagad pēdējais lūgumraksts 0894 Līpsvītra 2017. To ir iesniegusi Itālijas valsts piederīgā jautājums par asimetrisku palīdzību uh, un tās sniegšanu starp uh, Vāciju un uh, Eiropas Savienību uh, vienotā tirgus kontekstā. Lūgumraksta iesniedzēja nav ieradusies, tādēļ došu vārdu komisijam. Uzstāsies Salims Megdhula kungs. Lūdzu. Paldies, šis lūgumraksts ir par valsts palīdzību un līgumā noteikto veidu, kā darboties. Valsts palīdzība ir aizliegta, tāds ir šis princip, pieejas princips, taču ir vairāki apstākļi, kas arī līgumā ir ietverti, kad valsts palīdzība var tikt sniegta. Un šis lūgumraksts ir iesniegts par vienu no šiem izņēmumiem līgumā. Uh, It īpaši 107 eh, paragrāfa 2c eh, apakšpunktu. Vācijas Federatīvā eh, republika pēc Vācijas dalījuma pārvalēšanas sniedz palīdzību, lai kompensētu ekonomisko nevienlīdzību, ko bija izraisījis dalījums. Un vai tas atbilst iekšējā tirgus noteikumiem? Lūgumraksta iesniedzēja ir nobažījusies par to, ka šis solis noved pie nevienlīdzīgas uh, situācijas dalību valstīs, atļaujot uh, atsevišķām Vācijas federatīvajām zemēm saņemt uh, augstākus uh, valsts palīdzības uh, maksājumus nekā tas būtu uh, iespējams citās federālajās zemēs. Komisijas nostāja ir tāda, ka lūgumraksts acīm redzot interpretē šo soli, kas neatbilst tā mērķim un neatbilst tam, kā līdz šim tas ir bijis vērtāts tiesās. Šis um, lēmums ir pārbaudīts vairākas uh, reizes un ir bijis uh, vērtēts 2002. gadā un um, ir nospraukt ļoti skaidri mm, ietvari, kad tas var tikt pielietots. Un tas atļauj palīdzību tikai uh, palīdzību, uh, kas tiek sniegta, lai kompensētu trūkums, kas. Uh, izriet no Vācijas līdzinējā, līd, no Vācijas pirms apvienošanās dalījuma. Apvienojot abas valsts daļas, jāpadomā par to, ka, nu, būtībā dalījums kopš 1957. gada tad pilnīgi skaidrs ir arī nu, pēc izvērtēšanas dažādajos skatījumos atšķirība attīstībā starp uh, rietumu un austrumu daļu Vācijā. Tās federālās zemes, kas bija agrākajā federatīvajā Vācijā un tās uh, federālās zemes, kas uh, agrāk bija PDR daļā ir piedzīvojušas atšķirīgu ekonomisku attīstību, un šī attīstība tiek vērtēta kā a, atšķirība, balstoties, kur tiek sniegta a, palīdzība. Ir ļoti skaidri. Eiropas kopienties lēmums ir, a, ka ir a, jābūt pilnīgi skaidrai saiknei starp atšķirīgu a, ekonomisko attīstību un atšķirības līmenis, kas eksistē un kuros brīžos tas ir jāpiemēro. Vācijas atkal apvienošanās notika gandrīz pirms 30 gadiem. Mūsu skatījumā būtu godīgi teikt, ka šie, šiem soļiem vairs nav praktisks nozīmes uh, ilgāk un nav uh, balstoties uz uh, šo lēmumu vairākus gadus jau nav uh, piemēroti. Komisijas uh, nostāja ir tāda, ka nav uh, akurāti norādīt uz to, ka 1072C pants uh, līgumā novest pie nevienlīdzīgas uh, uh at, attīstīts un apdraudētu vienoto tirgu. Mēs raugamies uz šiem noteikumiem pat tagad, un tā ir skaidrs vēsturisks konteksts šim risinājumam, un tas ir bijis nozīmīgs uh, noteiktos brīdos, brīžos uh, vēstures uh, izmaiņu brīdī. Tas ir bijis nozīmīgs, taču vairs nav tik nozīmīgs pat labam. Tātad mēs domājam, ka lūgumraksts nav pamatots. Paldies! Falks kungs. Um, avem de răspunsuri clare. Jā, gluži skaidri. Mums, protams, ir nepieciešama uh, skaidra atbilde, skaidra atbilde gan no komisijas, no, gan no kopientiesas. Mēs redzam, ka lūguma rakstu iesniedzēji runā par to, ka nav atbalsta, un mēs gribētu piedāvāt noslēgt uh, šo lūgumu rakstu, balstoties uz komisijas uh, teikto. Paldies! Gracias, la señora Evi. Paldies. Uh, tagad uh, Elī kundze. Nu, man gan uh, ir cits viedoklis nekā kolēģiem jo domāju līdzīgi kā Ligo rakstiesniedzējs, ja mēs raugamies uz uh, ekonomikas attīstības uh, rādītājiem Vācijā, tad mēs redzam, ka ir tomēr vēl valsts sniegta uh, palīdzība, lai arī nu, nav tāds uh, norādīts uh, saņēmējs, taču līgumos tas ir skaidri norādīts, un daži reģioni ir būtiski uh, bagātāki nekā citi. Un līdz ar to jārunā par uh, valsts palīdzības nepieciešamību, valsts palīdzības sniegšanas nepieciešamības uh, esību vai nē, un šiem reģioniem Vācijā vai nē. nu, jāsaka, situācija dažkārt anahronistika viss būtu jāpārtrauc galu galā arī Lisabonas līgumā tas ir paredē, paredzēts. Mēs drīzāk domājam, ka citi e, reģioni būtu jāatbalsta ar elastīgāku pieeju attiecībā uz valsts sasniegtu atbalstu. Mēs gribētu elastīgāku pieeju, nevis vēl striktāku pieeju. Komisija varētu izstrādāt priekšlikumu šo noteikumu pārtraukšanai vai atlikšanai padomē, lai nākotnē nebūtu situācija, ka atsevišķi pilsoņi bauda priekšrocības. Un noslēgumā nozīmīgākais iemesls ir tāds, ka komisija dažkārt ir ļoti stingra, tad, kad runa ir iet par pārmērīgu deficītu, bet nekad nav vērsusies eh, pret eh, Vāciju. Vācijai, kurai ir uh, augsts uh, tekošā uh, budžeta deficīta pārpalikums, vai lielāks nekā uh, vidēji vai uh, parasti sagaidāms. Kopš uh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā nav uh, nekādi pieteikumi saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegti, līdz ar to nu, varētu pārtraukt īstenot uh, šo noteik noteikumu un līdz ar to arī uh, tas būtu ticamāk ES starpībā. Es piedāvātu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Tagad Ždanokas kundze lūdzu. Use the same arguments as Es gribētu tos pašus argumentus kā Evī kundze piedāvāt vēsturi ir vēsturi, un tas ir sarežģīts jautājums. Bet tas ir sarežģīts visai Eiropai. Šeit uh, patiesa uh, argumentācija ir tāda, ka Eiropas uh, likums ir pārkāpts. Eleonora jau izteica uh, argumentāciju. Mans priekšlikums būtu turpināt darbu ar šo lūgumrakstu. Vienā vai citā veidā, bet uh, neslēgt šo lūgumrakstu. Paldies. Tagad nākamā runātāja. Es uh, piekrītu tautas partijas uh, kolēģim. Komisijas atbilde bija ļoti skaidra. Uh, Vairāk jautājumu šajos, šajos jautājumos ir eh, sajaukti. Mums ir jārūpējas par to, lai dažādie jautājumi un nacionālā a, eh, politiskā diskusija par to, kā ir izmantoti uh, līgumi ir vienkārši uh, visi kopā jaukt, un mans priekšlikums būtu slēgt šo uh, uh, lūgumrakstu. Tātad mans priekšlikums ir tāds, ka uh, izskatījām uh, lūgumrakstu, uzklausījām deputātus. Mans priekšlikums ir slēgt uh, šo lūgumrakstu, jo tas atbilst arī Eiropas kopienas tiesas uh, tiesas nolēmumam. Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši pēcpusdienas darba kārtību un rīt turpināsim darbu pulkstens deviņos. Paldies! Paldies.